Um, dear colleagues, uh, we'll get started. I'm sorry, I didn't realize it was uh, 11.25. Kolēģi, sāksim darbu. Es sen nebiju pamanījis, ka ir jau 11 uh, un 25. Uh, mums ir paredzēts balsojums pēc uh, šī punkta izskatīšanas, tāpēc mums vajadzētu sākt darbu. Liels paldies, ka visi ieradāties. Šis ir bijis patiešām tāds mazliet dīvains rīts, bet paldies visiem, kas ir klāt. Šeit ir uh, paredzēta Vasiljādo konces prezentācija. Viņa ir um, cilvēktirdzniecības apkarošanas koordinātori. Liels paldies uh, FEM komitejas deputātiem par to, ka viņi ieradās uz uh, šo sanāksmi. Jo īpaši liels paldies uh, FEM komitejas vicepriekšādātājai, kas arī piedalās šajā sanāksmē. Un um, pirmo reizi mēs vadīsim sanāksmi kopā ar Hannibalas kundzi. Un man tas šķiet interesants fakts. Jā, tagad nedaudz esmu apmulsis, bet mums ir jāturpina darbs. Kā jau jūs zināt, Eiropas Savienības stratēģija cilvēku tirzniecības izskaušanai ir uh, galvenais instruments, lai mēs varētu attīstīt un veidot tālāk Eiropas Savienības darbību šajā jomā. Esam pieņēmuši rezolūciju savās komitejās, un mēs esam norādījuši uz to, cik uh, Eh, ļoti tiek pakļauti cilvēku tirzniecībai mm, tādi cilvēki kā bēgļi un eh, migranti. Mēs jo īpaši uzmanību vēlamies pievērst arī sievietēm, bērniem un citām sensitīvām grupām. Uh, Mēs arī priecāmies par labāku sadarbību starp dalību valstīm. Šodien mums ir iespēja uzklausīt, kas ir noticis pēc šīs stratēģijas pieņemšanas, un jo īpaši mēs gribam stiprināt Eiropas Savienības centienus apkarot cilvēku tirzniecību. Došu vārdu cilvēku tirzniecības apkarošanas koordinātorei, bet eh, pirms tam Mērī, kas pārstāv sieviešu tiesību komiteju, arī varēs izteikties, un tad runās Vasiljādu kundze. Mērī. Paldies, Klod! Kā jau Klods norādīja, mēs pirmo reizi vadām sanāksmi kopā, mēs abi esam no Londonas. Tieši tāpēc eh, Mums vajadzētu iesaistīties eh, cilvēktirdzniecības apkarošanas jautājumos, jo Londona ir viena no vietām, kur mm, cilvēktirdzniecība ir īpaši izteikta. Es eh, vienmēr esmu interesējusies par šo problēmu. Arī FEM komitejā esam par to runājuši, jo lielākā daļa upuru cilvēktirdzniecībā ir tieši sievietes, un ļoti bieži Eh, cilvēktirdzniecība notiek seksuāla pakāpojuma sniegšanai. Es eh, priecājos par eh, to, ka varu vadīt šo sanāksmi mm, kā līdzpriekšādātāja, un mēs visi arī priecājamies par iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā. Eiropas komisija ir atzīnusi, ka cilvēktirdzniecība ir nozīmīga problēma, un tāpat arī ir jāatzīst, ka upuru ir daudz vairāk nekā pauž oficiālajie statistikas dati. Un kā jūs minēja, lielākā daļa no upuriem ir sievietes un meitenes, kas eh, tiek eh, izmantotas seksuāli. Es domāju, ka mēs nepievēršam pietiekami daudz uzmanības šiem jautājumiem. Tātad eh, tieši šis fakts, ka te ir runa par sievietēm un par eh, seksuāliem pakāpojumiem ir noteikti jātaino visos mūsu rīcības plānos un arī pasākumos, ko esam iecerējuši cilvēktirdzniecības apkarošanai. Man ir ārkārtīgi liels prieks dot vārdu Mirjai Vasiljādu, kas ir Eiropas cilvēktirdzniecības apkarošanas koordinātori un paveikusi ļoti daudz eh, šajā jomā. Mēs eh, gaidām viņas prezentāciju. Viņa mums prezentēs stratēģiju pār cilvēktirdzniecības izskaušanu un runās arī par konkrētiem pasākumiem. Liels paldies, liels paldies gan Lībē, gan FEM komitejām par uzaicinājumu uzstāties šajā sanāksmē. Eiropas parlaments vienmēr ir bijis mums ļoti labs sabiedrotais, strādājot pie cilvēktirdzniecības apkarošanas jautājumiem pēdējo gadu gaitā. Vēlējos paskaidrot, ka ir pieņemta Eiropas Savienības stratēģija periodam no 2012. līdz 2016. gadam. Mums ir izdevies izpildīt visus uh, pasākums, kas bija iecerēti stratēģijā, un tagad ņemot vērā jauno sociālpolitisko kontekstu, uh, esam sagatavojuši vairākas eh, prioritātes, konkrētas darbības, kuras būtu jāveic tuvākajā laikā. Tātad te nav runa par stratēģiju kā tādu, bet te ir runa par eh, tādiem ambicioziem mērķiem, kas mūs vadīs mūsu darbā. Tātad mums ir eh, jāņem vērā dažādas dalībvalstu konfigurācijas, esam iesaistījuši arī pilsonisko sabiedrību, un no visiem iesaistītajiem esam saņēmuši pozitīvus komentārus. Paldies viņiem par to! Šajā paziņojumā galvenokārt ir runa par novēršanu. Mēs uzskatām, ka viss pārējais jau ir par vēlu. Tad eh, cietušie jau ir eksploatēti, un mums vajadzētu tāpēc strādāt jo īpaši pie novēršanas. Uh, Tas ir norādīts arī 2011. gada direktīvā par cilvēktirdzniecību, tātad novēršana ir neatsverama. Cilvēktirdzniecība ir ļoti ienesīga organizētā noziedzība, un tas ir vienlaicīgi arī ļoti smags cilvēktiesību pārkāpums, par ko ir runāts hartā. Tāpēc tam ir jāpievēršas no dažādiem aspektiem un jāiesaista dažādas politikas jomas. Protams, ka šis jautājums parādās arī organizētās noziedzības izvērtējumā, ko 2017. gadam ir sagatavojis Eiropol, un tur ir norādīts, ka cilvēktirsniecība vēl ar vienu ir liels apdraudējums Eiropas Savienībai. Uh, Protams, ka šim jautājumam ir veltīti daudzi svarīgi dokumenti, proti migrācijas darba kārtība, drošības darba kārtība. Komisija norādījusi, ka tā ir prioritāte, tāpat arī par to ir jādomā nodarbinātības un humanitārās palīdzības kontekstā. Vēlētos arī norādīt, ka um, mēs balstāmies uz zināmiem argumentiem savā darbā. Kā jau priekšādātājs norādīja, šeit ir saikne arī ar migrāciju. Cilvēku tirdzniecība nav migrācijas fenomens kā tāds. Divi, divas trešdaļas no cilvēku tirdzniecības upuriem ir tieši Eiropas Savienības valsts piedarīgie. Tie ir tādi pēdējie dati no Eiropola, no ACD un no Eirostat. Vēlējos jums arī pastāstīt, uz ko esam balstījušies savā darbā. 2016. gadā Starptautiskā migrācijas organizācija identificēja 11 tūkstošus meiteņu un sieviešu, kas ir ieradušās no Lībijas, tātad no Nigērijas caur Lībiju. Un no šīm sievietēm 80% um, bija um, cilvēktirdzniecības upuri, tātad 9000 meiteņu un sieviešu tikai 2016. gadā un tikai no vienas valsts un tikai pa šo ceļu, tātad no Lībijas uz Romu. Un uh, laika periods ir tikai viens gads. Mēs vēlētos, lai mēs ņemtu vērā, ka ja mēs aprēķinam peļņu, ko iegūst uh, cilvēktirgotāji tikai viena gada laikā, tātad 16. gadā, tad te runa par 9000 upuru, tātad 10, 20, 30 klienta dienā un 5 uh, līdz 90 eiro par vienu pārkāpumu, tātad 350 uh, dienas gadā. Es nevēlos šeit precīzi visu rēķināt, bet te ir runa par aptuveni pusmiljārdu eiro, ko eh, šīs eh, cilvēku tirgotājs var iegūt kā pēļņu par šiem pārkāpumiem. Te ir runa par eh, nelegāliem uzņēmumiem, par nelegāliem uzņēmdarbības veidiem. Tātad ir runa par 9000 cil... meiteņu, kas, protams, kaut kur guļ, kaut kur dzīvo, kaut ko ēd un tā tālāk. Un cilvēki zina, citreiz viņi nezina, bet uh, ir pilnīgi skaidrs, ka šīs meitenes vai sievietes ir redzamas, un mums vajadzētu vērsties pret šo peļņu mm, visā cilvēktirdzniecības ķēdē. Un tieši tāpēc mēs arī to esam nosaukuši par pirmo prioritāti. E, tad 12-gadīga meitene, mm, kas no Nigērijas ciemata nokļūst, piemēram, Briselē, iedomāsimies, cik šeit ir iesaistīti uh, dažādi cilvēki, kas vai nu zina vai nezina par to, ka viņi veica noziedzīgas nodarījumus un kas varbūt nonākot kādā saskarsmē ar šo meiteni. Vajadzētu nodrošināt, lai šī ķēde kaut kādā posmā tiktu pārrauta. Tagad atgriezīšos pie matemātikas. Ja runa par šīm jaunajām sievietēm un meitenēm, kas ir daļa no 9000 upuru, tad mums ir jāpaskatās arī uz pārkāpējiem, piemēram, 5 līdz 20 pārkāpēju dienā. Un ja runa tikai par vienu gadu un tikai par 350 dienām un tikai par 9000 meiteņu, nu, es pat negribu iedziļināties šajos briesmīgajos skaitļos, un nav arī uzlikti nekādi sodi. Komisija vēlas pastiprināt eh, cīņu pret eh, organizētajiem noziedzīgajiem tīkliem, lai šo uzņēmējdarbības modeli varētu sagraut. Tā, manuprāt, ir svarīgākā prioritāte. Tāpat arī komisija vēlas aicināt eh, aptuveni pusi dalību valstu Eiropas Savienībā noteikt, lai tie, kas apzināti izmanto šos pakalpojumus, tiktu kriminalizēti. Uh, Mani vēl ar vienu šokē, ka ir tāds dalībvalstis, kur, ja cilvēks apzinās, ka tas ir pārkāpums un apzinās, ka viņi kaut kādā veidā ir iesaistīti noziedzīgā darbībā, kas ir noteikti līgumā, ka viņiem nav paredzēts sots krimināla likumā. Tad, tad vienā dalībvalstī tiks paredzēts sots, kamēr citā šāds sots nav paredzēts. Komisija aicina dalībvalstis apturēt nesodāmības kultūru. Komisija mēģina arī panākt atbildīguma kultūru pret cietušajiem, un tas parādās arī lietotāju ziņojumā saskaņā ar 2011. gada direktīvu. Mums vajadzētu noteikti tam sekot līdzi. Direktīva aicina dalību valstis kriminalizēt šādas darbības, proti, ja apzināti tiek izmantoti cilvēktirzniecības upuri. Šeit ir runa par minimāliem standartiem. Manuprāt, šīs dalībvalstis, kas nav to apsvērušas un nav iekļaušas šādus pārkāpumus eh, krimināla noziegumā, nav nekādā, krimināla likumā nav nekādā veidā attaisnojamas. Protams, ka mēs varam turpināt par to diskutēt. Uh, E, mēs mēģinām darīt e, visu, kas ir e, mūsu spēkos, lai palīdzētu nacionālajām iestādēm mm, pārtraukt šo finansiālo uzņēmējdarbības modeli. Mēs piešķiram gan metodiku, gan cita veida palīdzību. Palīdzam arī dalību valstīm veikt izmeklēšanu un nodrošināt apsūdzības celšanu, mēģinam veidot arī kapacitāti un izmantot citus instrumentus. Tāpat arī mēģinam izveidot eh, kopīgas izmeklēšanas grupas. Uh, gan Eiropas Savienības dalībvalstu starpā, gan iesaistot arī trešās valstis. Cilvēktirdzniecība notiek dažādos formātos. Hanibols kundze ir pilnīga taisnība. Lielākā daļa no upuriem ir meitenes un sievietes, un tās tiek uh, tirgotas um, seksuālā eksploatācija. Protams, ir arī izmantošana um, darba nolūkos, un tam ir jāpieliek punkts ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Mūsu prioritāte ir veicināt ilgspējīgu uzņēmējdarbības praksi, nodrošinot labus darba apstākļus ražošanas valstīs. Tas ir jādara ar dažādiem līdzekļiem, bet ir jāparedz mm, vērtības ķēdi, kas neietver cilvēktirdzniecību. Tāpat arī mēs paziņojumā runājam par citiem punktiem. Mēs zinām, ka upuru kļūst ar vien vairāk, un mēs zinām arī, ka parlaments ir strādājis ļoti daudz pie tā, lai mēs varētu uh, pieņemt eh, dažādas direktīvas un tiesību aktus eh, cietušu aizsardzībai, bet eh, problēma ir tāda, ka šie likumi ir arī jāīsteno, jānodrošina, lai cietušie varētu piekļūt šīm tiesībām un šīs tiesības izmantot. Iesaistām savā darbā arī aģentūras, lai redzētu, kā dalībvalstu darbs varētu kļūt efektīvāks. Tāpat arī pēc FEM komitejas eh, lūgumiem un eh, ņemot vērā FEM komitejas eh, rezolūcijas, mēs esam sagatavojuši vadlīnijas par dzimumu līdztiesību un par uh, dzimumu specifiskiem aspektiem cietušo aizsardzībai. Tāpat arī um, pamatiesība aģentūrai ir jāsagatavo praktiskas vadlīnijas, lai varētu novērst um, bērnu tirzniecību Eiropas Savienībā. Mūsu mm, pūliņi un centieni stāties eh, pretī eh, šiem noziegumiem mm, bieži vien liek mums aizmirst, ka divas trešdaļas no cietušajiem ir tieši Eiropas Savienības pilsoņi. Mums ir eh, jānodrošina visas vajadzīgās prioritātes un jāpalīdz visiem upuriem, neskatoties uz viņu statusu. Ir jāpalīdz dalībvalstīm arī identificēt cietušos, ir jānodrošina arī um, transfēra mehānismi. Mēs gatavosim arī vadlīnijas nacionālajām iestādēm, runājot par trīs aspektiem cilvēktirzniecībā. Šeit eh, gribētu teikt, ka mums ir jāpievērš uzmanība. Mums ir tad, tad eh, piespiedu darbs, kontrabanta, verdzība, modernā verdzība, bērna darbs. Tad visu mēs saliekam kopā. Un ir ārkārtīgi ērti mums kā politiķiem vai arī kā žurnālistiem par to runāt, bet cietušajiem savukārt netiek uh, paredzēta aizsardzība likumā. Tāpēc mums ir jāveid, jāizmanto pareizie termini, mums ir vajadzīgs gan protokols, gan arī direktīva. Mums ir jābūt atbildīgiem pret viņiem un ir jāizmanto īstie jēdzieni. Dalībvalstis ir aicinājušas pievērst lielāku uzmanību šo jēdzienu nošķiršanai. Uh, Tāpat arī ņemot vērā Eiropas parlamenta lūgumu, un šeit ir runa par komiteju, kas ir iesaistīta ārējos cilvēku tirdzniecības aspektos, mēs gribām nodrošināt koordinātu pieeju arī ārpus Eiropas Savienības. Kopā ar EADD mēs gatavosim prioritāro darbību sarakstu, Tādu lūgumu ir izteikusi arī revīzijas palāta. Un strādāsim arī pie 2020. gada ilgspējīgas attīstības mērķiem. Šeit atkal ir eh, jāpiezīmē, ka dažkārt ir moderni runāt par ilgspējīgiem mērķiem, jo īpaši ir runa par piespiedu darbu. Es vēlētos visiem atgādināt, ka ir trīs ilgspējīgie mērķi, kuri runā arī par eh, cilvēktirzniecību. 80% no upuriem, tātad eh, meitenes un sievietes, ir aptvērti ar šo ilgspējības mēķi, kuru mēs parasti ignorējam. Es eh, gribētu aicināt, un komisija to arī dara, ka mums vajadzētu strādāt pie visiem trīs ilgspējīgas attīstības mērķiem, mēģinot apkarot eh, cilvēku tirzniecību visos tās formātos. Tāpat arī mēs mēģināsim palīdzēt eh, tieslietu un pamatiesību aģentūrām 2011. gadā attiecīgās aģentūras par, parakstīja kopīgu paziņojumu, un aģentūras ir patiešām labi pastrādājušas šajos jautājumos. Gribam iesaistīt arī citas aģentūras, kas arī varētu dot savu pienesumu šajā darbā. Darbojamies arī pie Eiropas Savienības un ANO iniciatīvas, lai apturētu vardarbību pret sievietēm, un viena no jomām ir arī uh, cilvēktirzniecība. Tāpat ir eh, arī citas darbības, kas ir saistītas ar ārējo dimensiju. Gribētu teikt eh, sieviešu komitejai, ka šī rīcība ir ļoti cieši saistīta ar eh, dzimumu dimensiju ārējos aspektos. Vienlaicīgi mēs arī zinām, ka ir vajadzīgs vairāk datu par cilvēku tirdzniecību, lai mūsu izpratne būtu labāka. Mēs publiskosim pētījumu ne tikai par ekonomiskajām, ok, ekonomiskajiem izdevumiem, bet arī par eh, sociālajiem un um, cilvēku um, mm, zaudējumiem šajā jomā. Publicēsim arī pētījumu par Eiropas Savienības pieejas uh, ietekmi uz eh, mm, šo problemātiku un mēģināsim arī apmainīties ar paraugu praksi. Mēs uh, publiskosim nākamo progresa ziņojumu, un tas tiks darīts saskaņā ar direktīvas 20. pāntu dalībvalstis eh, koordinatoram, šajā gadījumā tā esmu es, iesniedz savus nacionālos ziņojumus, kas vēlāk tiek apkopoti. Visus šos datus mēs publiskosim. Liels paldies eh, visām dalībvalstīm, kas jau ir iesniegušas savus datus. Tāpat mēs uzsāksim arī visas Eiropas izpratnes veicināšanas kampaņu par cilvēktirzniecību, iesaistot mm, visus, eh, uz ko tas attiecas. Tāpat mēs sniegsim atbalstu arī cilvēktirniecības apkarošanas mērķu izstrādē. Šeit domāsim par visām komisijas darbībām, kas varētu attiekties uz cilvēktirdzniecību. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai šī problemātika parādītos visās politikas jomās. Mēs pētīsim, uh, šo darbu, domāsim par patvērumu, par drošību, par tieslietām, par pirmstiesāšanos, mo mobilitāti un tā tālāk. Šīs darbs pašlaik turpinās un mm, nekādā veidā vēl nav apstājies. Pats eh, svarīgākais, kas mums ir jādara, mums ir jākontrolē Eiropas Savienības tiesību transponēšana un īstenošana. Uh, Esmu jau teikusi, ka tiesību akti ir ļoti labi, un parlaments īstenībā ir bijis tas, kas ir ļāvis izvēlēties novatorisku pieju likumdošanā, taču mēs eh, neko nepanāksim, ja šie tiesību akti netiks īstenoti, un tas ir komisijas darbs. Tieši to mēs arī pašlaik darām, un mēs eh, noteikti veiksim visu, kas ir iespējams, izmantosim visus instrumentus, lai tiesību akti tiktu īstenoti. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Paldies koordinātorai, godātie kolēģi. Mums pēc tam jā, 12. jābalso par Eiropas aizsardzības rīkojumu. Un līdz ar to mums ir tikai 15 minūtes debatēm. Es saprotu, ka tas nav pietiekami daudz laika, bet tomēr, uh, kolēģi, divas minūtes katram nevairāk. Es saprotu, ka tas ir nu, sarežģīti, grūti, bet vispirms Dalvalkundze tātad lūk. Merci beaucoup. Ma... Liels paldies. Paldies par šo prezentāciju. Tā tiešām bija ļoti bagātinoša direktīva par cīņu pret cilvēku tirzniecību ir jāizteno visās dalībvalstīs. Jūs jau teicāt, tas bija jūsu secinājums, konstatējums. Uh, Pagājuši eh, šī gada janvārī Avram Opols kungs Strasbūrā savukārt teica, ka komisija šobrīd pēta direktīvas īstenošanas procesu, un es gribētu teikt, ka ļoti uzmanīgi tam jāsako līdz nenoliedzami, tā lai jebkāda veida pārkāpumi tiktu identificēti. Tā ir tāda saprāta ziņa, saprāta vēsts un lēmumi ir pieņemti, jāsadarbojas ar trešām valstīm, tieši tā kā jūs ziņojumā sakāt, cilvēku tirzniecība rada miljardiem peļņu ik gadus, un šā un informācija līdz ar to par finansējumu plūsmu apmaiņa arī ir ļoti svarīga šai nozīmē. Mēs prasām no komisijas arī stratēģiju attiecībā uz Eiropu pēc 2016. gada, jo šāda stratēģija ir vajadzīga. Šobrīd ir tikai citi dokumenti. Jāsaka, cilvēku tirzniecība apjomos pieaug un tāpēc tā vajadzētu kļūt par prioritāti. Papildu šiem oficiāliem datiem vēl ir krietni vairāk cilvēku, kas reālajā dzīvē no tā cieši. Šie dati ir krietni pamatīgāk un tāpēc nepieciešams harmonizēt arī rādītājus un definīcijas. Trīs papildus komentāri. Pirmām kārtām, eh, tirniecības upuriem ir jāsaņem palīdzība. Um, nereti viņi nevar sadarboties ar policiju. Te runājam par sievietēm, migrantēm, par bērniem, meitenēm. Un ir jābūt attiecīgi mm, noteiktiem krimināla sodiem par šāda veida pasākumiem. Tāpat arī drošības pasākumiem pie robežām ir jābūt uh, striktākiem, jo tieši pār šī, caur šiem punktiem nereti tiek šie cilvēki arī vesti uh, tirniecības ķēdes ietvaros. Un jāceras, ka sievietes, kas nonāk šajos aizturēšanas centros, saskaņā ar datiem faktiski gandrīz visas ir cietušas. Uh, no vardarbības, kas attiecas uz NVO, kas savukārt strādā ar eh, šādas tirniecības upu, upuriem. Ir jāpārliecinās, ka arī ehm, šie cilvēki tiek aizsargāti. Lielas paldies vēlreiz! Thank you very much, Christine. Paldies, Kristīne. Paldies, Valsenbergs kundze tālāk. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Liels paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām plies, paldies Vasilijā Dokundzei par ļoti nozīmīgo darbu, ko viņa visu šos gadus veids. Tas fakts, ka viņa ir apmeklējusi da dalībās trešās valstis, ir augstu vērtējums. Viņa ir tādējādi īstenojusi informācijas kampaņas, centusies koordinēt šos centienus. Šis jautājums skar gan Lībe, gan FEM komiteju, kurā es darbojos un nenoliedzami par to esam jau nereti diskutējuši. Tomēr šobrīd esam nonākuši tik tālu, ka mēs nevaram tāpat laikā teikt, ka būtu šo problēmu efektīvi atrisinājuši. Šī parādība gluži otrādi pieauga apjomos, un mēs šķiet speram soļus atpakaļ. Šai direktīvā aicinām pirmām kārtām piemērot harmonizācijas mērus attiecībā uz ES dalību valstu likumdošanu, tā lai vērstos pret šo parādību vienotā, saliedētā frontē. Protams, tas nozīmē, ka jābūt attiecīgiem sodu mēriem, bet ir jābūt arī proaktīviem mums savā darbā, respektīvi dalību valstīm ir jābūt krietni organizētākām, jāapmainas arī informāciju drošības un izlūkdienestu līmeņos. Uh, Tāpat arī kibernoziedzības jomā, jo mēs šai ziņā nepievēršam vēl īpašu nozīmi tirniecību, cilvēku tirniecības aspektam kā kibernoziegumam. Kad runājam par nelegālo līdzekļu legalizēšanu, tad tieši ar šādiem līdzekļiem šīs organizācijas tiek finansētas un lielākoties visas transakcijas norisinās internetā, tāpēc ik viena dalība valsts, kam ir attīstītas kibernoziedzības vienības var palīdzēt citām dalību valstīm šai ziņā. Tāpēc es visbeidzot piekrītu Vasilādu kundzei arī attiecībā uz to, ka vajadzīga visa Eiropas kampaņa, kas sniegtu informāciju par šo parādību. Tas vajadzīgs dalību valstīs un tāpat laikā ir vajadzīga sadarbība arī ar trešām valstīm. Jo migrācijas ietvaros piedzīvojam ļoti bieži šādu cilvēku tirzniecību. Un it īpaši, protams, eh, sievietes lielākoties, bet arī zēni tiek faktiski nu, šādā veidā tirgoti seksuāls izmantošanas nolūkos. Jebkurā gadījumā tieši koordinācijas starp valdībām dalību valstīs šādu šādas parādības apkarošanai, starp sadarbību starp dienestiem un sadarbību arī mūsu starpā likumdošanas darbā ir kaut kas tāds, kas palīdzēs mums pret šo problēmu vērsties. Paldies! Lielas paldies, kolēģi! Tālāk Vaidenholzer kungs lūdzu. Lielas paldies! Es domāju, ka šī prezentācija, nu, faktiski bija pelnījis vēl krietni lielāku ieinteresētību. Man, nu, jāuzdod jautājums kā varētu padarīt šo informāciju par visiem šīm saiknēm un datiem pieejam arī plašākai sabiedrībai, jo tajā visā klausoties, es domāju, par to ir jābūt plašākai informācijai, par to jāinformē sabiedrība plašākā mērā. Tas vienkārši ir mm, pilnīgi nenoliedzami. Visi šie Balkānu maršruti, tur arī ir zināmas saiknes. De, uh, tur tika īstenot kontrols pasākumi, šķiet arī cilvēku tirzniecība tika ierobežot, vai ne tā, ko jūs par to zināt? Paldies! Paldies! Tālāk Himenes Besarels kundze lūdzu. Divas minūtes. Centīšos pat izteikties īsāk, jo taču steidzam, vai ne? Pirmām kārtām vēlos no sirds piedāvāt visu veidu palīdzību Vasiljādo kundzei un teikt paldies par paveikto darbu, par drosmi, par šo apņēmību un entuziasmu, ko viņa izrādījusi. Un gribu teikt, ka piekrītu jūsu paustajiem sarūktinājumu vārdiem par to, uh, cik skumji, cik, bez, cik bezpalīdzīgi jūtamies, kad šī cīņa pret birokrātiju uh, neļauj mums īstenot šo cīņu, un tāpēc, ka, lūk, netiek piedāvāti dati un tā tālāk, un tā joprojām trūkst informācijas. Mm, rekomendācijas ir mm, jums ļoti pareizi, mums var būt lieliski tiesību akti, bet ja nav informācijas, ja nav šo tiesību aktu īstenošanas, ja upuri par to nezin, ja tiesneši par to neko nezin, ja policija nav informēta, uh, tad tādā gadījumā mēs faktiski nevienam ar šiem tiesību aktiem nepalīdzam. Tad jau situācija mm, vienkārši nemainīsies. Un vēl viens svarīgs jautājums ir tas, ka jāpalīdz upuriem. Upuri visi ir vienlīdzīgi, neviens no viņiem nav labāks vai sliktāks par citiem, viņi visi cieš, un viņiem ir tāpat laikā vajadzīga atšķirīga pieeja nenoliedzami jo terorismu upurs eh, prasa pilnīgi cita veida pieeju nekā, piemēram, seksuāls izmantošanas vai cilvēku tirzniecības upurs, cita veida aizsardzības vajadzības. Un to ļoti svarīgi ņemt vērā, jo dalība valsts viņus visus vienkārši samet vienā katlā, un tas, jāsaka, upuriem nav īpaši palīdzīgi. Paldies, Agilar kungs! Paldies priekšādātāji, paldies Vasiljādo kundze arī jums par darbu, par šo ļoti delikāto jom divi jautājumu. Jā, mēs visi, protams, piekrītam. Uh, ka nepieciešams tiesību aktus īstenot. Un mēs, kā Eiropas parlaments, strādājam pie likumiem, bet mums jāpārliecinās, ka šiem tiesību aktiem ir arī ietekme uz realitāti. Savukārt par realitāti runājot, ir nepieciešams arī uzzināt, precīzi uzzināt, cik lielos apjomos šī cilvēka tirniecība norisinās, ir īpaši seksuālā izmantošana šeit Eiropas Savienības robežās. un kā šie dati sadalās pa dalībvalstīm. Vai mums ir šādi dati? Lai mēs varētu, nu tā teikt, kartēt šīs mafijas darbības šeit Eiropas Savienības iekšienē. Nu labi, mums, protams, ir tā sajūta, jā, ka tas norisinās plašos apvēros, bet vai mēs tiešām saņemam informāciju par to, cik apjomīga ir šī darbība? Un otrs jautājums. Vai mums ir arī kaut kāda parauga prakse šādas parādības apkarošanā, nu, piemēram, eh, nu, centieni pārliecināties, ka informācijas nodošana, jeb tā teikt, nosūdzēšana šādās jomās, apkarojot cilvēku tiesnī, tiesniecību, ir aizsargāta? ka tiek piedāvāta juridiska aizsardzība, nezinu, pilsonība tiem, kas atspoguļo, kas sniedz informāciju, kas lai gaismu par šādām rīcībām, tas varbūt taču ļoti nozīmīgi, vai ne? Tātad vai mums ir arī parauga prakse šai ziņā no kaut kādām dalību valstīm, kas tiek īstenot šobrīd? Paldies, un visbeidzot, Kiengas kundze. Priekšādātāji pateicos, paldies, Klauda. Nu, pāris lietas, ko gribēju minēt. Tas ir mm, svarīgs temats. Un pilnīgi noteikti tam vajadzētu būt mūsu prioritāšu sarakstos. Daudz kolēģi jau minēja mm, svarīgākos punktus. Nu, pirmām kārtām, ka mums ir vajadzīgi korekti, atbilstīgi dati par visām vardarbības formām. Par runājumu par seksuālu vardarbību, vardarbību darba vietā. Uh, Nu, šādi dati, par, šādu datu nereti trūkst, piemēram, arī par orgānu kontrabandu. Nu, viens otrs bērns ierodas šeit bez nieras, bez kāda cita orgāna, tāpēc, ka tas viņam vardarbīgi izņemts. Un šādi noziegumi netiek izmeklēti, netiek izsakotiem. Es domāju, šādi dati vismaz ir kaut kur jāuzskaita, tīpaši tajā gadījumā, ka šie noziegumi pastrādāt pret nepilngadīgajiem. Tāpat domāju, ka resursi būtu jāpiešķir arī vardarbības apkarošanas centriem grupējumiem, organizācijām, kas īsteno informācijas kampaņas un palīdz upuriem, piemēram, eh, informācijas kampaņas pret vardarbību pret sievietiem. Tāpat jādomā arī par upuri integrāciju. Integrācija kā tāda ir ļoti svarīga. Sākotnējā uzņemšana, protams, eh, ir nozīmīga, jā, par to jau tika runāts. Sievietes tajā brīdī, kad tās tiek uzņemtas šajos centros, tās ir jā, tālāk jāintegrē sabiedrību. Sabiedrībā nevaram atstāt novārtā šo aspektu. Turklāt, protams, tālāk tālāk sakot, tāds jautājums kā veselības aprūpa. Mums jāpārliecinās, ka tiek respektēts arī šo cilvēku kultūras īpatnības. Ir jādara centieni izprast šos cilvēkus, um, saprast, no kurienes viņi nāk. Te tāpēc vajadzīga arī psiholoģija, psihiatrijas departamenta. Nereti, piemēram, viens otrs no uzņēmē, uzņēmošā persona nemaz nav informēti, piemēram, par um, dzim, dzimumu orgānu mutilēšanas, eh, kropļošanas tradīcijām valstīs, no kurām šīs sievietes nāk. Itālijā, piemēram, ir gadījumi, kur sievietes ziņo par vardarbību, bet eh, viņam joprojām tiek piešķirta tikai, nu, šī humanā vīza. Uh, Un es domāju, ka šādu vīzu vajadzētu piešķirt, un to vajadzētu darīt arī citās dalību valstīs, um, gadījumos, kad sievietes bēg no vardarbības. Ir vajadzīga kaut kāda šāda vērtību ķēde, kas veidotos. Un tad tā apvienojumā kopā ar visiem pasākumiem, informācijas kampaņām, un tā tālāk varētu dot rezultātus. Tātad mums jāpievēršas kultūrai un izglītībai, tīpaši arī sieviešu pašu vidū. Paldies, Sesila! Es atvainojos visiem kolēģiem, kas jums liku izteikties eh, lakoniski par šo ļoti mm, skumjo tēmu, kas taču prasa daudz diskusiju. Anne, viena minūte tikai. Nu, gribēju tikai teikt, ka pagājušajā pagā, pagājuši nedēļā manā pašas valstī, Portugālē, tika atklāts tīkls, kurā darbojas divi vīrieši, viena sieviete. Uh, 36 sievietes bija viņu rīcībā, pārsvarā no Nigērijas. Šīs sievietes tika nodotas piespiedu prostitūcijai, tām tika likts nodarboties ar neaizsargātu seksu. Šīs sievietes bija izsalkušas, viņas tika turētas gūstā, viņas tika sistas un izvarotas Un tas bija tīkls, kam bija saiknes, tīkls visās valsts pilsētās. Un šī tīkla elementi darbojās arī Senegālā, Gvinējā, Bisau, Spānijā, Luksemburgā, Francijā, Itālijā. Nu, tas ļoti labi parāda, krestomātiski parāda, cik krimināli ir šāda darbība. Un te gribētu lūgt Vasiliju Kudzei uh, eh, pra, nu, vēlos viņai vajadzāt, cik lielā mērā mēs raugamies uz šo cilvēku tirniecību, kas nāk, nāk tad no tādām valstīm kā Lībijas un citurienes, Turcijas, arī šādā aspektā uz to visu raugoties. Paldies, Anna, paldies. Priekšādātās runātā pārstāsts tie, kas ieradušies uz balsojumu pulkstens 12. Mēs aptuveni 5 minūtes tomēr kavēsim, lūdzu, esiet pacietīgi. Un gribu tagad dot vārdu Vasilijādu kundzei. Jūs gribējiet, lai jūsu auditorija ir plašāka, nu lūk, tā arī ir. Tā gan ir arī vienlaikus nepacietīga auditorija, bet lūkšu kolēģis tātad būt pacietīgiem un uh, dot Vasilijādu kundzei eh, iespēju atbildēt. Es saprotu, ka jūs, protams, varētu teikt krietni ko vairāk, bet varbūt jūs varat pievērsties tikai tam pašam galvenajam. Lielas paldies, izteikšos īsi. Par datiem runājot. Mm, kops, vēl savēl kopā visus komentārus. Dati ir atkarīgi no tā, kas ir dalībvalstu ziņā. Jāsaka, man ir ļoti man ir bail nākt klāj ar kaut kādām apusēm. To nedara neirostat, ne neirobarometri, neviens to nedara. Un tāpēc es, man ir nākas uzticēties tiem skaidriem, kas ir mūsu priekšā. Bet mūsu priekšā nav pietiekami daudz informācijas par identificētiem upuriem, to starp par orgānu, tir, kontrabandas upuriem un tā tālāk un tā joprojām. Atcerēsimies, ka tā ir organizētā noziedzība. 2004. gada direktīva, mm, uzturēšanās atļauju piešķiršana trešo valstu valstspiedīgariem, kas ir kontrabanda, cilvēku kontrabandu upuri. Redzam, ka šī direktīva netiek izmantot arī 2011. gada ziņojums par palīdzības nodrošināšanu upuriem. Netiek, šīs liecina par to, ka instruments netiek pietiekami instruments. Tātad tiesība akti netiek īstenoti. Par kibernoziedzību vēlējos, ko teikt. Jā, tā ir joma, ar ko esam ļoti nobažījušies. Strādājam pie tās, cenšamies cieši sadarboties ar Eiropolu šai gadījumā. Īstenojam arī apmeklējumus uz valstīm nesen uz Itāliju, biju Rumānijā, Grieķijā tāpat. Cenšamies veicināt kopēju izmeklēšanas komandu izmantošanu, sadarboties arī ar ārpusējas e valstīm, izmantojot Eiropola datu bāzi. Vēl tikai gribēju teikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai raugamies uz upuriem šeit pat Eiropas Savienībā, un tāpēc priecājos, ka daudz Eiropas parlamenta deputāti uzsvēra šo lietu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas parādīsies arī mūsu progresa ziņojumā. Tur mēs runājam arī par paraugu praksi no dalību valstīm. Zinām, ka tāpat ir diskusijas par šiem informācijas sniedzējiem Un diskusijas par to turpinās. Un kas nav maz svarīgi, informācijas kampaņa, protams, arī ir svarīga. Tas ir mūsu, jūsu, mūsu visu darbs. Mums ir jāsniedz informācija, jāliek gaismu pār šo parādību kā tādu. Es saprotu, ka man jāatbild uz visiem jautājumiem, bet ne jau tāpēc, ka jūs necienītu, es neatbildēšu šiem jautājumiem. Vienkārši man vairs nav laika, lai to darītu. Paldies par uzmanību. Thank you very much, Ms. Liels paldies, Vasiljādu kundze. Un uh, jūs uh, redzat, ka mēs ļoti augstu vērtējam jūsu un jūsu komandas darbu. Liels paldies kolēģiem, kur piedalījās šajās uh, nozīmīgajās debatēs. Tagad pāriesim pie balsošanas, vai visi ir gatavi balsošanai. Jā, Monika jau desmit minūtes ir gatava balsot. Es runāju šobrīd par citiem kolēģiem. Um, we, uh, begin... Mēs uh, sākam ar ziņojumu par Eiropas aizsardzības rīkojumu ievērošanu. Re referents ir Sorāja Post un Tereza Jimenez Beceril Barrio. Sorājas nav zālē. Tereza, vai jūs īsumā varētu mūs informēt? Jā, paldies. Es tikai vēlējos. Uh, pateikties uh, ēnu referentiem. Mēs, uh, mums bija ļoti laba sadarbība. Mēs bijām uh, vienoti savā nostājā, domājot par to, kā aizstāvēt cilvēkus, kas cieši cilvēku tiesniecības upurus. Mēs visi līdz ar to bijām vienprātīgi. Pateicos arī sekretariātām par lieliski paveikto darbu. Un vēlējos norādīt, ka ir daudz cerību saistīts ar šo direktīvu, diemžēl tā nav piepildījusi šīs cerības jo rīkojumi netiek atbilstoši īstenoti. Mērķis bija aizstāvēt cietušos, bet tas, diemžēl, nenotiek. Ir izdarīts tik maz, ka mums ir jāsacina, ka tā ir bijusi neveiksme. Jācenšas uh, labot trūkumi, uh, jā, jāinformē, jāsniedz informācija policistiem, tiesnešiem, cietušajiem un jānodrošina labāk cietušo aizsardzība. Un šodien mēs nosūtīsim ļoti skaidru signālu komisijai. Mums tāpat nepieciešami tā statistikas dati, lai mēs varētu spriest par to, kas darbojas un kas nedarbojas. Priekšsēdētājs. Tagad balsojam. Pirmais kompromiss. Astotais kompromiss atvainojas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vote is closed. That's carried. Beidzam balsot pieņemts. 57. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. grozījums par to nav jābalso. 9. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 10. kompromiss sākam balsot. Pieņemts. 68. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 69. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 72. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 74. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 80. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 82. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 84. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 85. grozījums. Noraidīts 86. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 87. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 88. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 95. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Trīspadsmitais grozījums, trīspadsmitais kompromiss, sākam balsot, beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 102. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 102. un 103. Šie, par šiem grozījumiem balsojam kopā. Balsojums turpinās. Beidzam balsot. Noraidīti. 15. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 114. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 17. kompromiss sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 18. kompromiss sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 19. kompromiss. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 123. grozījums sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 124. grozījums un 125. grozījums identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 126. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 127. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 128. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 129. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 123, 133, 132 identiski. Beidzam balsot. Noraidīts. 134, 135 identiski, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 136. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 137. 138. identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 139. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 144. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 145. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 146. grozījums. Sākam balsot. Nē, nebalsojam, tas atkrīt. Balsojam par 147. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 149. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 151. grozījums. Sākam balsot. Noraidīts. 22. kompromiss. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 23. kompromiss. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 162. 163. identiski. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīti. 165 un si, jā, 165. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 167. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 168. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 173. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts 174. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 175. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 176. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 177, 178 identiski, sākam balsot, jā, un arī 179 ir identisks, balsojam par visiem trim. Beidzam balsot, noraidīti. 180, 181 ir identiski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 182. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 183. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ievilkumi. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Jā, vē, vēlāk lūdzu informēt mūs. Tātad ceturtais grozījums. Sākam balsot. Tā, beidzām balsot par trešo grozījumu, es atvainojos, beidzām balsot. Jā, vēl balsojam par trešo grozījumu, tagad, nu, pabeidzām balsošanu, un grozījums noraidīts, tagad ceturtais grozījums sākam balsot. Nu, nevajag satraukties, kolēģi, nesatraucieties, lūdzu pieņemts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumi. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot Noraidīts astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums, es atvainojos 14. grozījums, saka priekšsēdētājs, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums, sākam balsot, Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Pieņemts Beidzam balsot. Pieņemts. 44. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 45. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Noslēguma balsojums ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 54 balsis pār 6 pret 1 atturējies, apsveicām Postas kundzi un Becerels kundzi. Līdz ar to balsoju jums ir uh, noslēdzies un mūsu sēde atsāksies pulksten